paziņojumi. Ar 28. februāri Frančeska Baraču ir kļuvusi par Itālijas valdības deputāti. Klaus Rainers Lēne ar 1. martu ir kļuvis par revīzijas palātas darbinieku. Un saskaņā ar 4. reglamenta pāntu Eiropas parlaments paziņo, ka ar 28. februāri Barāčo kundzes un Lēnes kunga vietas parlamentā ir atbrīvojušās. Otradien saskaņā ar 74. Eh, reglamenta pantu es kopīgi ar padomus priekšsēdētāju parakstīšu 15 likumdošanas aktus, kas ir pieņemti ar normālo likumdošanas procedūru, un šīs sanāksmes protokolā jūs varēsiet iepazīties ar šo priekšlikumu nosaukumiem. Tagad mēs varam ķerties klāt mūsu darba dienas kārtība, darba kārtībai.